Saskaņā ar uh, rīcības kodeksu deputātiem 5. aprīlī es izlēmu iecelt deputātus Hībneri, Delvo, Karimu, Kavadā un Maštauku kā locekļus konsultatīvajā komitejā par deputātu rīcību, kā arī deputātus Hautēla, Ferrāra un Annemansu, kā rezerves locekļus konsultatīvajā komitejā.